ziņojumu balsosim rīt, sākot no 10.30. Nākamais ziņojums - Patricijas Tojas ziņojums par sociālo ekonomiku. Došu vārdu referentē 4 minūtes lūdzu. Sono lieta fiera, ka Parlamento Europeo. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Esmu lepna un priecīga par to, ka Eiropas parlaments runā par sociālo ekonomiku. Es domāju, e, jāpieskars diviem aspektiem manā ziņojumā. Pirmām kārtām vajadzētu pievērst uzmanību, kas ir pats nozīmīgākais arī ekonomikas jomā ja mēs runājam eh, par to, cik ārkārtīgi daudz cilvēku visā Eiropas Savienībā ir nodarbināts šajā sektorā, ir ļoti daudz dažādu kooperatīvu, ārotbiedrību, fondu, tiem visiem ir kopīga, eh, kopīgas intereses un viņi arī zināmā mērā eh, veido Eiropas labklājību. Protams, jāņem vērā, kas ir nodarbināts šajā sektorā. Šīs nav kaut kādas marginalizētas sabiedrības grupas. Ja mēs domājam par iekšējo tirgu, ir eh, konkrēti tirgus likumi un, protams, ir jāievēro ar, arī sociālā tirgus ekonomika. Protams, zināmā mērā arī eh, darba ņēmēji veido šo tirgu. Protams, jānosaka arī zināms atšķirības Mums nevajadzētu no tā atbrīvoties, jānodrošina solidaritāte, atbildība, eh, cieņpilna izturēšanās pret eh, darba ņēmējiem, un tas ir arī saistīts ar sociālo ekonomiku. Protams, eh, darbs norisinās, tas rada kapitālu, bet tas nenorisinās kapitāla labā. Uh, Un, zināmā mērā, e, tā ir daļa arī no mūsu intelektuālā mantojuma, no mūsu intelektuālās bagāžas. Tas ir Eiropas sociālais modelis. Un mēs runājam par to, kā uzņēmums modernizēt. Bieži vien uzņēmumi ir vāji bet mums ir jādomā par reālo situāciju, par pilsoņiem, par pilsoņiem, kas ir jāizdzīvo, un e, viņu dzīvi nedrīkst e, apgrūtināt ar dažādām spekulācijām. Protams, jārunā arī par labklājības standartu radīšanu un e, darbs ir uh, sociāla parādība, jo tur norisinās arī saskarsme un, uh, zināmā mērā, tas ietekmē visu cilvēku sociālo dzīvi. Mums ir uh, jāatbalsta šī joma, un es izteikšu dažus priekšlikumus ļoti lakoniski. Mums ir jānoskaidro definīcija, tātad kādā veidā mēs definējam arī dažādus strādājošos, un tāpat uh, jāpadomā par to, kas norisinās dalību valstīs. Eh, kā tiek sniegt informācija, cik daudz strādājošo ir iesaistīts sektorā, kā viņi strādā. Tas ir kas tāds, kas mums ir jādara pēc iespējas ātrāk. Tas prasīs laiku, bet mums patiešām ir jāzina, par ko mēs īsti runājam, cik, par cik lielu cilvēku skaitu mēs runājam. Un iegūtā informācija atļaus mums labāk analizēt sektorā notiekošo. Protams, iniciatīva ir ļoti uzteicama, kaut kas ir ticis darīts, ir daudz fondu, kooperatīvu, ārotbiedrību, un komisijai vajadzētu padomāt, domāt, kā to labāk definēt un formulēt, kāda būs attiecīgā likumdošana. Mēs nevēlamies papildus birokrātiju, radīt birokrātisko slogu, mēs runājam par sociālo motivāciju un cilvēku brīvību. Padomāsim, kas ir nepieciešams un, ja patiešām attiecīgā likumdošana šajā jomā būtu vērtīga, sniegs pievienoto vērtību, tad mums tā ir jāievieš. Thank you ja, būs, ja mēs vēlamies eh, konsultēties ar komisiju, ja mēs vēlamies eh, izveidot arī eh, sociālo dialogu, tas ir nepieciešams. Jāpadomā par to, kāds būs status šīm konsultācijām, vai tās būs vienkāršas konsultācijas, vai tās būs iekļauts konkrētā programmā. Protams, komisija vēl nav pieņēmusi galēju lēmumu par visiem jautājumiem, bet par to noteikti vajadzētu palauzīt galvu. Es domāju, tādi tīklojumi noteikti palīdzētu šajā jautājumā Eiropas parlamenta interesēm intergrupa strādā uzteicami, komisārs Ferhoigens ir izteicies un bija ļoti laba viedokļa apmaiņa. Vēlējamies eh, pateikties eh, komisijai par veikto darbu, bet ko jūs īsti esat darījuši, lai varētu palīdzēt dažādām asociācijām? Es saprotu, ka šī sasaukuma laikā jums nav atlicis vairs pārāk daudz laika, bet jūs nodosiet mantojumu arī nākamajai komisijai un šajā brīdī parūpēsieties par to, lai iniciatīvas tiktu īstenots, lai kaut kas konkrēts tiktu paveikts. Un eh, lūdzu parūpēties, lai nākamā komisija nesāktu darbu pie balts lapas. Paldies, Tojas kundze, vārds ar, er, e, komisāram. Paldies, komisija augstu vērtē Eiropas parlamenta iniciatīvu uzņemties un gatavot šādu pašiniciatīvas ziņojumu, tīpaši ņemot vērā pašreizējo finanšu un ekonomikas krīzes kontekstu. Šim sektoram tāpēc ir vajadzīga lielāka palīdzība. Sociālās ekonomikas uzņēmumiem ir ļoti unikāls veids, darbības veids, jo tie apvieno gan ekonomisko darbību savstarpēji starp dalībniekiem, gan arī eh, zinām sociālu un ekonomisku mērķu sasniegšanu savas darbības ietvaros. Un tāpēc tie ļoti labi spēdot papildus ieguldījumu kopienas politikās, īpaši, piemēram, nodarbinātības jomā, sociālās kohēzijas jomā, vieta, vietējā reģionālā attīstības jomā, patērētājas atzīmas jomā vai sociālās drošības jomā. Sociālās ekonomikas uzņēmumi ir neatņemama komisijas uzņēmumu politikas daļa. Un tā kā lielākoties tie ir mikro uzņēmumi, jeb mazie un vidēji uzņēmumi, tad tie jau saņem atbalstu, piemēram, mazā biznesa akta ietvaros. Mūsu mērķis attiecībā uz sociālo ekonomiku ir radīt juridisku un administratīvu vidi Eiropas līmenī visās dalību valstīs, kurā sociālās ekonomikas uzņēmumi, lai kādas formas tie arī nebūtu un kāda lieluma tie arī nebūtu, spētu augt, plaukt un zelt, vienlaicīgi veicinot, eh, apējot globalizācijas un ekonomiskas lejupslīdes eh, draudus. Komisijas politika vēlas nodrošināt to, ka sociālās ekonomikas uzņēmumi var augt un paplašināties, un ir piesaistīt arī citas uzņēmē darbības formas. Komisija tāpēc pievērš īpaši lielu uzmanību, lai pārliecinoties, ka arī citas uh, politikas jomas, kā piemēram uzņēmuma tiesības, komerctiesības, sociālās lietas, lauksaimniecība, zivsaimniecība, bankas, apdrošināšana, privātās valsts partnerības, reģionālās attiecības jomas. Visas šīs politikas ņem vērā tās īpašās vajadzības un mērķus, kas ir ekonomiski, sociālās ekonomikas e, uzņēmumiem. Noslēgumā gribu jums teikt, ka e, komisijas dienas šobrīd strādā pie dokumenta, uh, kurā tiks sniegts pārskats par progresu kopš 2004. gada par e, kooperatīvu veicināšanu un kur tiks izvērt arī situācija attiecībā uz citiem sociālās ekonomikas uzņēmumiem, vienlaicīgi ierosinot arī jaunas rīcības, ja tas būtu nepieciešams. Paldies par uzmanību! Paldies komisāram par šo ziņojumu. Balsosim rīt, sākot no 10.11. Pāriem pie nākamā ziņojuma - Evangelijas Campāzi ziņojums - garīgā veselība. Pirmkārt dod vārdu referentē četras minūtes, lūdzu. Lies paldies priekšstādātāji. Komisāra kungs, godātie kolēģi.